Good morning, everybody. Labrīt. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Esmu priecīga sveikt jūs šajā lūgumrakstu komitejas sanāksmē. Un vēl ar vienu nesmu, nesmu izlēmusi vai runāšu angļu valodā vai zviedru valodā. Es zinu, ka mūsu rīcībā ir lieliski tūki. Es domāju, ka es. Uh, variešu. Tāpēc lūdzu, esiet gatavi, ka runāšu arī zviedru valodā, esiet gatavi uzlikt tā austiņas, jo var pāriet uz zviedru valodu. Esmu ļoti priecīgi jūs satikt. Šī ir pirmā pil, pilnīgā komiteja sanāksme, kuru es vadu. Esmu priecīgi, ka tik daudz. Uh, deputātu, deputātu asistentu, juridiskā dienas pārstāvi, sekretariātu pārstāvi ir klāt. Es gribu atklāt šo sēdi tagad un vēlos, lai jūs apstiprinātu darba kārtību, vai var pieņemt, ka darba kārtība ir apstiprināta. Labi, paldies! Tagad pāriesim pie koordinātoru sanāksmes secinājumiem. Mēs pavadījām veselu stundu koordinātoru sanāksmi. Vispirms mēs iecēlām referentu igada ziņojumam par ombuda darbību. Tas būs Valēsas kungs no Eiropas tautas partijas, Līdz tam mēs vienojāmies par to, ka mums būs e, pārastā procedūra, iecelsim arī ēnu referenci, vēlos izmantot šo iespēju, ka jums ir jāpaziņo ēnu referentu vārdi sekretariātam pēc iespējas drīzāk, bet, nu, teiksim, nedēļas laikā nevēlāk. Otrā iecelšana bija saistīta ar komitejas 2017. gada darbības ziņojumu. Tā referenti iecelšanā, tas tad ir tagad sociāldemokrātu ziņā, un mums ir vajadzīgs konkrētais vārds šeit, un arī anreferenti ir jāieceļ. Webportāls šo jautājumu mēs apsvirdām, mēs saņēmām informāciju, ka piekdien konkrētai komiteja būs sanāksme, un tad viss šis portāls tiks palaists, piespētīs poziņu un iet gaisā vispār to ir gandarīti. Trešais jautājums bija par tā saucamajām neveiksmīgajām Eiropas pilsoņu institīvām, proti tām institīvām, kas e, nesasniedza viena miljonu iedzīvotāju pārakstus no septiņām dalībvalstīm. Šis jautājums tomēr ir svarīgs, jo saskaņā ar reglamentu mēs varam aicināt šos cilvēkus uz uzklausīšanu. Tā ir iespēja, bet nav pienākums. Mēs pieņēmām lēmumu katru gadījumu skatīt atsevišķi. Tātad katrā gadījumā spriedīsim vai organizāsim šo uzklausīšanu vai ne, taču ņemot vērā to, ka esam jau daudz iekavējuši savu darbu, mums ar sekretariātu ir daudz darāmā, uh, Tātad pat labam mums vajadzētu atturēties no pārāk lielu, lielskaitiņu stīvu uzņemšanās, tad uzklausīšanas. Nu, tad mēs pārē, pārgājām pie 2017. komitejas sanāksmju grafika. Mums CCC eh, ir līdz 31. oktobrim jāiesniedz mūsu priekšlikumi. Un grupām ir rakstveidā jāiesniedz savu priekšlikumu sekretariātam. Tad eh, noturējām diskusijas par eh, atskata dokumentu, ko agrāk bija nosūtījuši. Eh, diskusijas bija veiksmīgas, taču, nu, negribu gan te baigi nu, plātīties, taču es domāju, ka cilvēki bija gandrīz par mūsu darbu, ko paveicām vasaras laikā. Un tad arī faktu atrašanas misijas koordinātoru sanāksmē jūlijā mēs jau vienojamies, ka līdz šī gada beigām neveiksim šādas misijas, tāpēc, ka mums jau ir pat labam ļoti daudz darāmā. Es saprotu, saprotu ka šādas uh, misijas, šāda apmeklējuma varētu būt uh, tā vērti, taču mums jāpagaida līdz 2015. gadam, un jūs esat aicināti rakstveidā sekretariātam atkal pēc iespējas drīzāk iesniegt savus priekšlikumus. Tad Eiropas ombuda ievēlēšana uzklausīšanas notiks 2. decembrī un 2015. gada janvārī viņš tiks ievēl, ievēlēts Strasbūras plenārsēsīs laikā. Mēs, lūgumraksta komiteja, organizāsim šo uzklausīšanu, visi deputāti to varēs apmeklēt saskaņā ar 219. reglamenta pāntu, un kā jau jums ir zināms, ir ievākti ir paraksti, lai atbalstītu kandidātus vai kandidātu. Mūsu rīcībā vēl ar vienu nebija laika uzklausīt cits kandidāts, taču kopš pagājušajā, pagājušajās reizes bija lēmums šo sarakstus, parakstus neatklāt, taču tagad mēs vienbalsīgi pieņemam lēmumu, ka caurskatāmības vārdā šiem pārakstiem ir jābūt pieejamiem, tie nav slēpjami, mēs vienmēr iestājāmies par atklātību, un kāpēc šajā gadījumā mums būtu jārīkojas atšķirīgi. Tad mēs pārgājām pie komisāra kandidātu uzklausīšanas, un te ir runa par komisāra kandidātu Timermana uzklausīšanu 7. oktobrī. Uh, tad mūs arī vēl aicinās uz Nav Rasiču uzklausīšanu kultūras komitejā. Tā kā mūsu kompetenci, jo mūsu atbildība ir pilsoņu institīva un mēs esam tiešā saiknē ar pilsoņiem. Mēs patiesībā esam vienīgā komiteja šajā parlamentā, tad arī Navrasiča kunga pārziņā ir tādi jautājumi kā izglītība un arī pilsoņi. Tā tad mēs arī esam saistīti ar šo jomu. Es ceru, ka jūs visi mani atbalstīsiet un piebiedrosieties šajās abās uzklausīšanās. Skotijas parlamenta lūguma rakstu komiteja mūs apmeklēs, un mēs saprotam, ka tas būs 1. un 2. decembrī, vismaz tāda ir situācija pat labāk. Mēs pieņēmām mūsu komitejas eh, sanāksmju grafiku 2015. gadam, un juridiskais dienas par iespējamu autortiesību pārkāpumu saistībā ar polijas advokāta pārkāpumu Selīzijā 2013. gadā. Tas ir autortiesību jautājums, autortiesību iespējams pārkāpums, un mēs uzdevām sekretariātam sagatavot vēstuli lūgumrakstīsniedzējiem par to. Tas arī ir viss par koordinātoru sanāksmi, varam apstiprināt šādu informāciju. Labi, paldies! Tad 7. oktobra darba kārtības eh, projekts tika izplatīts, tas ir jūsu rīcībā. Tas tika apstiprināts no koordinātora puses, vienkārši gribu jūs par to painformēt. Vai vēl kāds kaut ko gribētu sacīt, ne? Please, the floor is yours. Gra Lūdzu, paldies. Runājot par mūsu misijām, faktu rašanas misijām, mēs apzināmies, ka darba ir milzīgi daudz, mēs jau esam iet to iekavējuši, un tomēr atļaušos uzsvērt to, ka ir nepieciešams, un arī steidzami nepieciešams izvērtēt, kā jau to ir arī vienbalsīgi lūguši sociālistu grupa. Proti vēlamies pēc iespējas drīzāk organizēt misiju Lampedūzā, negaidot 2015. gada janvāri. Te nav runa par rutīnas eh, apmeklējumu, vienkārši vizīti. Un es to nevēlētos atlikt lai saistītu kaut kādu faktu izmeklēšanas misiju. Vidusjūrā drāmas turpinās, un um, mēs esam konkrētā komiteja, kam būtu jānosūta signāls, jātaino solidaritāte un uh, jāņem vērā Eiropas padomes lēmums par to, ka mēs nedarījām neko cilvēku tirzniecības apkarošanai. Tāpēc es atļaušos atjaunot manu lūgumu, vēlreiz to izteikt. Un es ceru, ka ar iejūtību un uzmanību, kas mūs katru raksturo, varētu izskatīt iespēju pēc iespējas drīzāk apmeklēt Lampedūzu. Turklāt tuvākais dienās mēs uh, svinēsim ļoti skumjo Lampedūzas eh, traģēdijas pirmo gada dienu, kas, eh, kurā gāja bojā šajā traģēdijā pār par 370 cilvēkiem. Es ceru, ka citi kolēģi man varēs man atbalstīt. Paldies. Valīnes kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Neliels komentārs par darba kārtību. Mēs paužam nožēlu par to, kā naftas pētījumi šodien vairs nav darba kārtībā, tomēr paldies, ka esat pārlikuši šo darba kārtības punktu uz 7. oktobra sanāksmi. Šis ir steidzams jautājums, tāpēc, ka jau novembrī būtu jāsāk uh, šie naftas meklējumi uh, svarīgā teritorijā, kas ir uh, Eiropas Savienības sastāvdaļu. Te ir runa par deviņām vietām, kur tiks izmeklēts, izmeklēts iespējamās naftas atranes. Un svarīgi, lai šis temats tie, tiešām tiktu apsvērts. Hadzi Georgijo kungs lūdzu. Paldies, labrīt visiem! Es domāju, ir labi izveidot šeit vairākumu, kas iestātos par iepriekš minēto viedokli, proti Lampedūzas apmeklējumu izmeklēšanas ietvaros. Un es domāju, ka e, šajā gadījumā jāatsakās no tā viedokļa, ka tikai no jaunā gada var šādas misijas veikt. Vairāk kārt jau ir e, kolēģi minējusi apsvērums, kāpēc tas ir jādara. Arī citi kolēģi ir teikuši, ka ir jāapmeklē Lampedūza, tāpēc darīsim to. Ir arī citi temati. Uh, Mm, kur sakarā ir jāapmeklē eh, kāda vieta pirms 2015. gadā, piemēram, tas attiec uz Kipras Famagustu. Taču šeit eh, esam gatavi atkāpties. Tātad nosūtīsim vēstuli jums, lai notiktu ar, arī faktu izmeklēšanas misija Famagustā, taču es domāju, Lampedūras jautājumā varam gūt vairākumu atbalstu. Martēna Kungs, lūdzu. Oui, merci. Simplement, moi... Paldies. Es atbalstu mm, priekšlikumu organizēt steidzam misiju Lampedūza. Šī parlamenta atbildīgās personas, tā skaitā priekšsēdētājs Šulcs, ir minējis, ka tam jābūt mūsu prioritātei. Lampedūza ir kaut kas ļoti svarīgs. Mēs nevaram nosūtīt tādu signālu, ka Eiropa tikai izliekas uh, un neko nedara. Uh, jo šajā pilsētā ir īstena humānā krīze. Es domāju, ka mūsu loma ir uzņemties vadību, ir steidzami risinām situāciju. Es pilnīgi atbalstu šo ideju par steidzami organizējumu misiju Lampedūzā. Paldies! Kirja Marija. Marija. Kungs lūdzu. Mēs jau arī pagājušreiz bijām norādījuši uz to, ka dalību valstu apmeklējumi faktu izmeklēšanas misiju ietvaros ir jāveic tūlītēji, un šī apsvēruma dēļ mēs neatbalstījām galveno viedokli, ka nav līdzekļu, lai šādas darbības izvērstu vēl 2014. gadā. Mēs savu viedokli paudām jau pašā sākumā. Protams, mēs saprotām, ka ir zinām programma 2015. gadam, un tomēr kolēģis eh, priekšlikums ir steidzami īstenojams, gan tāpēc, ka Lampedūzā ir liela problēma, kas mums jārisina, gan tāpēc, ka palielinās bēgļu plūsma un arī bēgļu nonākšana Eiropas Savienībā no tādām valstīm kā Sīrija, Lībija, kara darbības dēļ, kas norisinās tais valstīs, un šis spiediens, ko bēgļi izdara uz Eiropas Savienību milzīgs, tas, protams, attiec arī uz Grieķiju. Mēs uzskatām, ka ja vien ir iespējams, mums ir jādodas uz Lampedūs, lai tādā veidā nosūtītu vēstījumu, ka Eiropas eh, parlaments un eh, lūgumrakstu komitejas seko notiekošajam, tā mēs apliecinām savu tuvību pilsoņiem, un tā arī varam izdarīt spiedienu uz to, lai tiktu spērti nopietni soļi, lai risinātu milzīgās problēmas, eh, kas skar Eiropas Savienību ar milzīgajām um, pilsoņu plūsmām. Paldies! Peter? Peter, lūdzu. Es gribētu izteikt šādu priešlikumu Pirmkārtām, mēs varam vienoties par to, ka es arī atzīstu problēmas, kuras pastāv Lampedūzā. Otrakārt, es gribētu aicināt priekšsēdētāju šīs diskusijas atstāstīt priekšsēdētāju konferencē. Iepriekšējais runātājs jau norādījis to, ka tas ir parlamenta jautājums. Mums vajadzētu koordinēt rīkoties. Mums eh, nevajadzētu katru reizi teikt, ka uh, viesojušies mēs tur esam gana, bet um, īsnībā neko neesam paveikuši. Es domāju, ka priekšādētāja vajadzētu par to runāt uh, priekšādētā konferencē. Iespējams, ir arī citas komitejas, kas uh, šeit kaut ko ir ieplānojušas, tieši tāpēc mums vajadzētu rīkoties saskaņoti. Treškārt es gribētu teikt, ka koordinatori nav. Uh, teikuši, ka faktu vākšanas misijas vienkārši nevajag veikt. Mums ir vairāk nekā 2000 um, lūgumu rakstu, kas īstenībā ir uh, nāk mums vēl kas līdzi no uh, pagātnes. Mēs neesam tos atrisinājuši. Un īstenībā uz šiem lūgumrakstiem arī nav sniegtas atbildes jau ilgāk vai, vairākus gadus, tikai tāpēc, ka šie lūgumraksti nav slēgti, nav pabeigti. Tāpēc es arī vēršos pie jums, lūdzu palīdziet mums um, apstrādāt šos neizskatītos lūgumrakstus. rakstus. Tika arī izteikti priekšlikumi par faktu vākšanas misiju. Bija arī lūgums par Lampedūzu, jo, protams, ka šī problēma ir milzīga. Priekšsēdētāji, varbūt vajadzētu jums tiešām par to parunāt priekšsēdētāju konferencē un kopā ar parlamentu priekšsēdētāju izstrādāt koordinētu pieeju šim jautājumam. Ζωελένη. Ε, εγώ θα συμφωνούσα με τον συντονιστή Nākošais runātājs mm, eh, Eleni Teohārus. Es piekrītu referentam, ka ir daudzas vietas, kurās mēs varā, kuras mēs varētu apmā, apmeklēt, zinot, ka vidusjūrā ir daudz šo karsto punktu, piemēram, Samus sala Grieķijā, citas austruma vidusjūras salas. Arī Kiprā ir milzīgas bēgļu plūsmas no Sīrijas. Piemēram, eh, Kipras eh, policija nesen atklāja milzīgu džihadistu tīklu, kas eh, ir apmeties Kiprā. Protams, mums jāapmeklē arī Malta, arī uz viņu tiek izdarīts milzīgs spiediens. Tātad mums ir kaut kas jādara, lai visi uh, vidusjūras karstie punkti tiktu apmeklēti kopīgi. Viens apmeklējums Lampedūzā būtu vienkārši tāds daļējs problēmas risinājums, tikai sadrumstalotā veidā. Paldies, priekšstādātājs kundze. Labi. Priekšstādātāji turpina. Mēģināšu nākt klājā ar secinājumu. Pirmkārt, mēs pieņemām uh, vienbalsīgu lēmumu jūlija koordinātoru sanāksmē neīstenot nekādas faktu rašanas misijas šī gada laikā. Šis lēmums bija vienbalsīgs. Neviens nenāca klājā ar eh, pretēju viedokli tolaik. Es ļoti labi saprotu, ka mums nopotni, nopietni jāuztver Lampedūzā un eh, citās vidusjūras salās un piekrastēs un uh, un kontinentā dažās dalību valstīs notiekošais. Es kā Lībe delegācijas vadītāja esmu piedalījusies Lībe komitejas delegācijā pirms, ja nemaldos, diviem gadiem un lūdzu sekretariātu lūgt no Lībes, lai tā mums sniegtu ziņojumu. Un tas ir būti ziņojums, ko parlaments sagatavoja pēc delegācijas apmeklējuma Sicīlijā un Lampedūzā. Es nedomāju, ka mums ir no jauna jāizgudro ritens. Darbs jau Eiropas parlamenta iepriekšējā sasaukumā ir veikts, mums ir arī jāizmanto secinājumi, kurus izdarīja tā delegācija. Taču es jums piedāvātu nākošajā sanāksmē uzaicināt Itālijas prezidentūru, mēs uzaicinātu komisiju Un tad visi arī varētu saņemt Lībe delegācijas ziņojumu, un tad mēs varētu izvērst padziļināts diskusijas par situāciju kopā ar lūgumu rakstu iesniedzējiem, arī viņi tiks uzaicināti. Mēs apspriedīsim Lampedūzu. Iespējams, ka tas pat nesīs labāks augurs nekā došanās uz turien, jo Jāra kungs jau minēja, ka ir bijušas eh, milzīgi daudz delegācijas un deputāti, kas šo salu ir apmeklējuši, un nekas jau nav noticis. Mums ir nopietni jāuztver arī eh, komisāra kandidātu uzklausīšanas ietvaros, ko komisārs domā darīt saistībā ar bēgļiem, kas eh, mirst vidusjūrā. Lampedūzā 300 cilvēku gāja bojā, milzīga traģēdija, taču var jūs informēt, ka šodien uh, Tikai šī gada laikā vien līdz septembrim vairāk par 3000 cilvēkiem ir gājuši bojā vidusjūrā, dodoties pretī starptautiskai aizsardzībai Eiropā. Tā ir traģēdija. Un tā ir jārisina. Kāpēc, lai mēs visi kopā nepieņemtu tādu lēmumu, ka nākošajā komitejas sanāksmē noturēsim padziļināts diskusijas ar lūgumu rakstu iesniedzējiem un komisiju, un varbūt mēs arī varam uzaicināt Itālijas prezidentūru. Es vēlos jūsu spriedumu par to. Tā, kis lūdzu. Tikai viens teikums. Es sacītu, ka jūsu secinājumi sniedz pareizu risinājumu. Tā ir laba izēja. Turklāt esam jau Eh, nu jau ir septembris, jaunais gads nav, nav aiz kalniem, taču gribu atgādināt, ka koordinātoru lēmums nav uzskatāms par pilnīgi galīgu. Koordinātoriem ir tiesības pieņemt lēmumu, viņi var mums sniegt vadlīnijas, vadlīnijas taču viņu lēmums, koordinātoru lēmums nav galīgais lēmums. Taču atkārtošu jūsu komentāru, kā secinājums ir labs risinājums. Do you mean, do you... Vai jūs uh, gribat teikt, ka vēlaties, lai mēs at, atkal atveram šo diskusiju un pieņemam jaunu lēmumu, vai arī jūs atbalstat koordinātoru vienbalsīgi pieņemto lēmumu? Paliksim pie tā lēmuma, kas nu pat izrietēja no jūsu secinājumiem. Efkaristo pārapuļi. Liels paldies, Grieķu valodā, saka priekšsēdētāji. sorry. You know, the, the glasses, the, the headphones. The... Es atvainojos, um, grūti saskaņot gan, gan austiņas, gan mikrofonu, gan visu pārējo, bet nu tagad esmu kārtība. Es gribu sveikt komisijas uh, ģenerāldirektoru Paskalu Leardīni Uh, kurš uh, sniegs prezentāciju par sadarbību starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamenta lūgumrakstu komiteju. Un pēc tam jums būs iespējas uzdot jautājumus. Paldies, priekšsēdētājs. Domāju, tā ir ļoti laba iespēja šī jaunā Eiropas parlamenta sasaukuma sākumā un jūs komisējas uh, darba sākumā organizēt šo diskusiju starp Eiropas komisiju un lūgumrakstu komiteju. Kā jūs zināt, arī komisija ir pārējas periodā pēc dažām nedēļām sāks darboties jaunā komisāru kolēģija, tātad jaunā komanda un uh, Tādēļ ir ļoti labi apspriest jautājumu par darbu ar lūgumu rakstiem. Lūguma raksts saskaņā ar līgumu ir svarīgs demokrātijas instruments, un gadu gaitā ir bijusi ļoti veiksmīga sadarbība starp komisiju un šo komiteju. Tā ir pašā laikā esam pieredzējuši ievērojamu pieaugumu lūgumu rakstu skaitā, un komisijā ir arī uh, jāgatavo atbildes uz šiem lūgumrakstiem, un tas pa, palielina mūsu darba apjomu. Un es gribētu īsumā pastāstīt par dažiem jautājumiem, ka šai komitejai būs jārisina, un komisijas ierosinājums, kā, kā to darīt. Tātad runājot par skaitļiem. Šī komiteja ir saņēmusi 2013. gadā par 45% vairāk lūgumrakstu nekā iepriekšējos gados, un daudzi no šiem lūgumrakstiem tiek nosūtīti Eiropas komisijai izskatīšanai. Tātad 45% no šiem lūgumrakstiem un 60% no pieņemamajiem um, lūgumu rakstiem, un kopumā tas bija 1250 lūgumu rakstu 2013. gadā. E, temati tā tad ir vide, atkrituma apsaimniekošana, ietekmes novērtējums pirms lielu publisko iepirkumu veikšanas vai lieliem projektiem. Otrā joma ir pamattiesības ģimeņu apvienošanās, Eiropas aresta orderis, minoritāšu tiesību ievērošana, uh, cilvēki ar īpašām vajadzībām. Trešā joma ir brīvas pārvietošanās tiesības, tātad uh, diplomu atzīšana un citi jautājumi, un nākamā joma ir ekonomikas un sociālā krīze, proti uh, problēmas saistīts ar bankām, mājokļiem un tā tālāk. Un uh, ar šiem jautājumiem pirmkārt nodarbojas eh, de, eh, vides ģenerāla direktorāts, tiesiskuma, tirgus ģenerāla direktorāts un citi. Komisijā mēs cenšamies atbildēt uz lūgumrakstiem trīs mēnešu laikā. Mums ir panākt šādu vienošanās ar lūgumrakstu komiteju tas uzliek uh, mums uh, lielas prasības, jo mums ir arī jānodrošina tulkojums, un daudzos gadījumos komisija arī jālūdz informāciju no uh, dalību valstīm vai citām iestādēm. Tā tad ģenerāla sekretārs mēs arī eh, šo, šo lūgumu rakstu nosūtām um, atbildīgai komitejā un citām iesaistītām komitejām un ģenerāls sekretariāts nodrošina arī šā procesa kvalitātes kontroli un arī eh, komisijas juridiskais dienas sniedz savu atzinumu. Mēs šos uh, paziņojumus nosūtām tā sagrupētā veidā. Katru mēnešu, mēnesi mēs nosūtām simtiem atbilžu uz lūgumu rakstiem. Kā jūs redzat, mēs esam nosūtījuši 781 pagājušajā gadu un šogad jau esam nosūtījuši 801 atbildi. Un tas, protams, nozīmē, ka komisija arī vienmēr piedalās komitejas sanāksmēs un sniedz paskaidrojumus un atbildes uz lūgumrakstiem. Bet bieži vien mēs saņemam arī papildus pieprasījumus no komitejas pēc pirmās apspriešanas, un mums ir atkal jāvēršas pie dalību valstīm, ja ir kādi pārkāpumu gadījumi, vai arī ir jāanalizē detalizētāk nacionālo iestāžu atbildes. Un tas arī virza procesu uz priekšu. Šeit nav noteikti skaidri termiņi, notiek uh, dokumentu apmaiņa, tiek veikta papildu analīze, un līdz ar to tas dažos gadījumos prasa ilgu laiku. Un tagad uh, par to, kas ir šie galvenie jautājumi. Daži no jums jau minēja, ka ir uh, vairāk nekā 2000 lūgumu rakšai komitejā, kas vēl nav izskatīti, un komisija ir gatava strādāt arī pie šī uh, lielā mm, uzkrājuma un sniegt atbildes pilsoņiem. Mēs uzskatām, ka varbūt būtu jāpārskata pieņemamības mm, kritēriji jau pašā sākumā, jo mēs visi kopā jūsu uh, mēs komisijā un arī jūs sekretariāts un komisijas eh, juridiskais dienests eh, izvērtē to, vai eh, lūgumraksts ir pieņemams vai nav, vai arī vai tā ietilpst vai neietilpst Eiropas komisijas atbildības jomā. Un līdz ar to varam nosūtīt šos uh, jautājumus, ja tie neskar Eiropas Savienības eh, kompetenci citām iestādēm un eh, tā skaitā e, Eiropas eh, tiesības sargam. Otrkārt, ir arī jāiesaist šajā procesā dalību valstis. Jūs zināt, ka ne jau komisija transponē direktīvas, bet gan to dara dalību valstis, un uh, vairākās dalību valstīs šeit pat ir vairāka, vairāki administrācijas līmeņi - federālais, reģionālais, pašvaldību līmenis. Un mēs uzskatām, ka liederīgāk dažos gadījumos būtu jāuzaicina arī dalību valstu pārstāvi, lai uh, tie varētu iepazīstināt ar savu viedokli par konkrēto likumdošanas aktu. Mēs esam pateicīgi jūsu priekštečiem, ka tie centās sagrupēt šos lūgumu rakstus tematiski, un tas uz, atviegloja arī komisijas kolēģu darbu. Bet tā kā ir vēl ļoti daudz neizskatītu lūgumu rakstu, kas ir iesniegt jau pirms vairākiem gadiem, un ir arī tādi lūgumraksti, kur, kur nekas nav virzījies uz priekšu, teiksim, ir vai nu iesniegtas prasība par pārkāpumu, procedūras uzsākšanu, vai arī mēs gaidām, kad uh, problēmas tiks atrisināts, mums ir jāuzrauga, kā šis process virzās un jāatgriežas pie šiem lūguma rakstiem. Varbūt mēs arī tās varētu savā veidā uh, uh, klasificēt pēc šiem kritērijiem. Tātad es jau pieminēju šo pieņemamības pārbaudi jau pašā uh, lūguma raksaņemšanas uh, procesa sākumā un uh, par iespējām šīs uh, lūguma rakstus nosūtīt citām iestādēm, kas varētu tos izskatīt. Un tiesa ir atzinusi arī, ka daļa no šiem lūguma rakstiem paliek atvērti pārāk ilgu laiku bez uh, pamatojuma pienācīgu pamatojumu. Teiksim, ja uh, tādos gadījumos, kad uh, lēmums par pārkāpumu vēl, uh, pārkāpumu procedūru nav pieņēms, tad varbūt mēs tos varētu tā klasificēt un apzīmēt un atgriezties pie šīm, šiem lūgumrakstiem, tad, kad šī pārkāpuma procedūra ir iegājusi otrā vai trešajā fāzē. Tāpat laika gaitā esam izstrādājuši alternatīvus instrumentus, lai uh, pilsoņi varētu ātri atrisināt savas problēmas, un šeit ir runa par individuālām problēmām, nevis par tādām vispārīgām tiesību aktu neīstenošanas problēmām, kas skar uh, svarības, tie, svarīgus tiesību aktus, kam ir masveida raksturs, bet eh, šeit ir runas, piemēram, par kādu diploma neatzīšanu noteiktā dalību valstī vai arī par uh, to, ka vienā valstī nopirkt automašīnu uh, nav iespējams to viegli, viegli reģistrēt citā valstī. Un tad mēs cenšamies arī veicināt šādu jautājumu risināšanu, un vajadzētu varbūt vairāk popularizēt šos alternatīvos uh, risinājumus, kas ir pieejami. Tālāk par dalību valstu uzaicināšanu uz uh, uzklausīšanām komitejā, tātad, ja dalību valstu pārstāvi šeit nav klāt, tad mums ir viņi pēc tam jāinformē par to, kas ir noticis komitejas sēdē, un tas šo procesu pagarina. Tāpat, manuprāt, mēs varētu arī uzlabot sadarbību ar šo komiteju. Es ierosinātu sekretariātām organizēt sagatavošanās sanāksmes pirms lūgumrakstu izskatīšanas komitejā, lai mēs varētu nodrošināt, ka ir uh, Eh, šeit diskusijās pārstāvētas tās eh, īstās personas. Un eh, noslēgumā priekšsēdētājs kundze, es gribu apliecināt, ka komisija ir gatava sadarboties ar jūsu komiteju un uzlabot procedūras un pātrināt lūgumu rakstu izskatīšanu, lai apmierinātu pilsoņu pieprasījumus. Paldies, Lardīnīkungs, un tagad sāka uzklausīsim kolēģi jautājumus. Tagad vārds Margaritai Aukenai. Mani nedaudz samulsināja uh, jūsu teiktais. Es īsti tā nesapratu par šo lūgumu rakstu noslēg, noslēgšanu ja ir šīs pārkāpuma procedūras, kā tad tur ir ar to lūgumraksta izskatīšanas pabeigšanu. Man, piemēram, ir prātā viena spāņu, spā, viens spāņu lūgumraksts, kas tika iesniegts 2009. gadā, un komisija to sākumā noraidīja, bet pilsoņi ņem šis jautājums ļoti rūpēja, un Tad eh, Spānijas valdība centās sniegt tādu kā formālu atbildi, bet viss šis pārkāpums eh, turpinājās un, un nekas netika reāli darīts. Un eh, jūs pieminējat arī atkrituma apsaimniekošanas problēmas un administrācijas pārstāvju uzaicinājumu. Nu, piemēram, Itālijā bija uh, viena lieta. Neviens nebija it kā atbildīgs par šim, šiem jautājumiem. Valdība centās novelt atbildību uz citām iestādēm, un neviens nebija ne par ko atbildīgs. Tātad es gribētu jums jautāt, kā nākotnē risināt tādus jautājumus, kā lai nodrošina, ka Eiropas tiesību akti tiek uh, īstenoti dalību valstīs, pat ja tajās pastāv tā saucamais administratīvais haoss. Kom kompānijas, piemēram, vides ministrs teica, ka ir jāvienojas ar 561 pilsētas mēru, lai vides, vides jomā kaut ko varētu vispār uzsākt. Jā, un nu, tas ir tāda tā, tā neatrisinām problēma, man šķiet. Jūs um, tagad jau esat izteikusies, un es gribētu ierobežot visus pārējos runātājus. Viņiem būs atvēlēta pusotru minūtu katram, jo mums patiešām ir um, jāizskata arī citi jautājumi, ir jāizskata vēl lūguma raksti, un pie mums būs arī Eiropas ombuds 11.30. Mums ir skaidrs, ka visi mēs varam izteikties koncentrēti. Pēter, lūdzu. Uh, Jā, mēģināšu tiešām izteikties īsi. Mans lūgums ir pavisam vienkāršs. Komisijai savus priekšlikumus vajadzētu apspriest arī ar mūsu konsultantiem. Mums ir šis administratīvais dokuments, un tur parādās vairākas lietas atkārtoti. Tas nozīmē, ka problēmas ir jāanalizē vien, vienādi. Es lasu, ka 60% no lūgumrakstiem eh, tiek nodoti komisijai. Uh, bet e, īsnībā tie lūgumraksti, kas nenonāk komisijā, ir tādi pilnīgi nesakarīgi lūgumraksti, kurus ir vienkārši atmest. Nākamais jautājums par um, atbildību un um, par to, kas ir atbildīgs par lūgumu rakstu un par uh, lūgumu raksta uh, pieņemamību, vai tas ir uh, piekritīgs. Mums vajadzētu paskatīties, uh, kas tad īsti uh, būs atbildīgs, jo mums vajadzētu arī ar ombudu, teiksim, parunāt par mūsu kompetences sfērām. Es domāju, ka mums vajadzētu nodot mūsu sagatavoto dokumentu komisijai. Šķiet, ka mēs esam konstatējuši vienādas problēmas, mums ir vajadzīgs filtrs, mums ir jāatrasina arī kompetences un piekritības jautājumi. Thank you, Solidad. Paldies, Solidada. Bueno, yo quiero decir que en primer lugar lo que parece que es un problema, yo creo que. Paldies! Šķiet, ka esam sadzirdējuši arī labas ziņas. Laikā, kad eh, Eiropas pilsoņiem šķiet, ka viņus Eiropas Savienība ignorē, tas, ka tiek iesniegts vairāk lūgumrakstu, īsnībā ir labs signāls. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgas arī atbilstošas darba metodas. Nedomāju, ka mums ir vajadzīgs trīs mēnešu termiņš. Mums vajadzētu veltīt katram lūgumrakstam tik daudz laika, cik vajadzīgs. Pilsoņu tiesības iesniegt lūgumrakstus ir ļoti plašas, par to jau mēs spriedām koordinātāru sanāksmē. Mans ieteikums būtu šāds. Mums vajadzētu uh, varbūt eh, likt informāciju mājaslapā, vajadzētu informēt cilvēkus par to, kādas ir viņa tiesības, kādā veidā viņi var pie mums vēsties un kas tieši viņiem ir jādara. Tas būtu vēl viens papildu filtrs. Arī dalībvalstīm ir jāspēlē sava loma ir jānodrošina, lai dalībvalstu valdības neiejauktos lūgumrakstos. Dažkārt tas notiek, neatkarīgi no tā, kura partija ir pie varas un par kuru valsti ir runa. Mums ir jāatrod risinājums šai problēmai. Mums ir arī jāparāda, ka mēs esam cauradzami un ka mēs iestājāmies par pilsoņiem un pilsoņu tiesībām. Paldies! Marijas skunks. Όπως έχουμε επισημάνει κι άλλες Kā jau mēs iepriekš esam norādījuši, ka līgumraksta iesniegšana ir Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesības. Līdz ar to šīs tiesības ir jāizmanto un mums, kā komitejai, ir jāspēj sniegt atbildi uz šo tiesību izmantošanu. Protams, ir līgumraksti, kas nav pieņemami, un tie tiek noraidīti, taču mēs nevaram uh, Uh, šauri interpretēt pieņemamību, tā lai mēs varētu izmest no mūsu uzmanības loka daudzus lūgumrakstus, tāpēc, ka mums ir pārāk daudz darba. Otrakārt, komisija man uh, radīja iespaidu, ka tā grib tikt vaļā no lūgumrakstiem. Es gribētu uzsvērt, ka gan komisijai, gan mums ir uh, savu lomu izpildām, un ja mēs eh, vēršamies pie komisijas, tad tas ir iestāžu sadarbības ietvaros. Un ir svarīgi atainot, kā Eiropas Savienības tiesības tiek īstenos dažādās dalībvalstīs. Arī komisija var īstenot savas tiesības, proti pārbaudīt dalībvalstis, eh, kā tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Līdz ar to abiem, abās, iest, abām iestādēm jāsadarbojas un jābūt arī izlēmīgām attiecībā uz dalību valstīm visos līmeņos, vai tas būtu valdības līmeņo, līmenī vai pašvaldīt līmenī, lai nodrošinātu īstenu Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu. Un lai tiktu šādi ievērots arī pilsoņu tiesības. Līdz ar to šādā ietvarā mums jādarbojas, mums jābūt efektīviem, un mēs uh, Nedrīkstam pieļaut eh, lūgumrakstus, kas tiek eh, atmesti uz komisiju, no komisijas atpakaļ pie mums, un ka vispār nekas netiek risināts. Mums ir jāsaprot, eh, ko katrā gadījumā dalībās atbild, ja tā apgalvo, ka tā īsteno Eiropas Sanības tiesības, tad to nevar eh, vienkārši uztvert par pašsaprotam, jāpārbauda, vai tā tiešām ir, lai mēs sniegtu atbildi tiešām uz eh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesību izmantošanu. Paldies. Kāro. Paldies. Tagad vārds Teokārus kundzei. Paldies, priekšstādātāji, saka Eleni Teokārus. Komisijas loma manā skatījumā ir Eiropas Sanības pilsoņu tiesība aizsardzība viņu aizsardzība no uh, nepamatotas uh, valdības tiesību izmantošanas, tiemžēl tāda gadījuma ir, tāpēc priekšstatāja kungs, kungs, es nezinu, vai to varētu piedāvāt, taču es gribētu piedāvāt. Ja, ja kādi lūguma raksti mūsu komitejā tiek atzīt par īpaši interesantiem, vai arī ja ir kaut kāda tāda sastāvdaļās kāds elements, ka mēs varētu tiešsaistē pavērt iespējas pilsoņiem iesniegt savus priekšlikumus par konkrēto lūgumu rakstu, un otrkārt, ja ir līdzīgas problēmas citās Eiropas Savienības dalību valstīs, lai tas mums tiktu dar darīts zināms, lai šī lūguma raksta risinājums attiektos uz visu Eiropas Savienību, lai attiektos uz daudzām, daudziem līdzīgiem gadījumiem, un tā mēs varētu arī mazināt lielo lūguma rakstu skaitu. Paldies! Thank you very much, Elēna. Lielas paldies, Elēnī. Pieteikusies vēl runāt ar Beatrise. Vai es varu tagad noslēgt runātāju sarakstu? Mums ir vēl jādod vārds komisijas pārstāvim, un patiešām mums tad ir jāturpina darbs. Piekrīt visi? Labi. Beatrise, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu pateikties eh, komisijai par eh, prezentāciju un par skaitļiem, eh, ko komisija mums sniedza. Es uzskatu, ka pieaugošais lūgumraksta skaits nevienmēr ir labs signāls, ja mēs paskatāmies, kas notiek ar lūgumraksta komiteju. Kā Alkaņas kundze iepriekš norādīja, domāju, ka ir svarīgi nodrošināt cilvēkiem izteikšanās laiku. Un, protams, ir vajadzīga arī daudz valstu pieeja. Lūgumrakstu skaits nebūtu nenozīmē to, ka uh, cilvēki izmanto savas tiesības iesniegt lūgumrakstus. Ja mēs vēlamies likumrakstus skatīt efektīvi, uh, Būtu ļoti labi, ja cilvēki apzinātos, kāda ir šī nostāja, kā viņi savas tiesības var izmantot un kas varētu notikt. Tas ļaut mums izvairīties no tā, ka cilvēki krīt izmisumā. Un līdz ar to sekretariātam un arī ģenerāldirektorātam nebūtu jātiek galā ar milzīgiem lūgumrakstu kalniem, kas ir noraidīti. Mums vajadzētu pilsoņiem garantēt uh, šīs tiesības, tā lai viņi tās tiešām var baudīt. Mums vajadzētu arī risināt problēmas, par kurām mums ziņo. Tas būtu jādara efektīvā un sistemātiskā veidā. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt elastīgiem, tad, kad mēs izskatām um, piekritību un lūgumrakstu skaitu. Ja mēs pieiesim tam visam eh, tādā pielaidīgā garā, tad eh, tas nebūtu, nebūs labākais risinājums. Mums ir jāatrod vienprātība, mums ir vajadzīga kopīga nostāja, vismaz mūsu vidū, pašreizējā sasaukumā. Šķiet, ka tas bija pēdējais jautājums, un tagad ar prieku došu vārdu komisijas pārstāvim, Lūdzu, mēģiniet izteikties īsi. Es saprotu, ka ir uzdoti daudz jautājumi. Būtu labi, ja jūs atbildētu uz visiem, bet ne pārāk plaši. Paldies, priekšādātāji. Šķiet, ka daudz jautājumi ir ļoti līdzīgi. Es gribētu atgriezties pie um, viena temata, proti pārkāpumu skatīšana. Šeit pastāv saiknē starp lūgumrakstiem un to, kā tiek piemērot akti, Eiropas Savienības tiesību akti. Šeit mēs būtu daudz ieguvuši, ja mēs būtu precīzāk noteikuši atšķirīgos posmus. Pirmais ir jautājums par to, vai, direkt, vai dalībvalsts ir īstenojusi direktīvu vai tiesību aktu savos iekšējos tiesību aktos. Tas ir pirmais formālais solis - transponēšana. Šeit ir ļoti skaidrs, jā vai nē, vai nu dalībvalsts to ir darījusi vai nē. Ja tas nav darīts, tad eh, ir jādodas uz tiesu, un tiesa pasaka, vai tas ir pārkāpums vai nē. Daudz sarežģītākie ir gadījumi, uz kuriem atsaucās daži komitejas deputāti. Proti, te ir runa par a, eh, individuāliem pieteikumiem attiecībā uz desmitiem vai pat simtiem iestāžu. Uh, Šeit, piemēram, mēs varam skatīt eh, atsevišķus individuālus gadījumus ar solvit sistēmas palīdzību, un es arī varu, varu piekrist deputātiem. Ja mēs redzam kādu konkrētu tendenci, redzam, ka daudz gadījumu, kur konkrēts tiesību akts ir nepareiz piemērots, tad mēs varam šeit patiešām teikt, ka arī komisijā mēs saskaramies ar tādām pašām problēmām. Mums ir tad uh, jāsazinās ar vairākām vietējām iestādēm, kuru pienākums ir piemērot tiesību aktus. Mēs varētu aicināt dalībvalsts pārstāvis ierasties šajā komitejā. Varbūt tie varētu būt cilvēki no pastāvīgās pārstāvniecības vai no valdības un tādējādi mēs varētu norādīt uz šīm problēmām, kas atklājas daudzos lūgumrakstos. Un tad šie cilvēki savukārt varētu sazināties ar pašvaldībām. Tas ir pats sarežģītākais mūsu darbā. Mēs arī saskaramies ar to, ka ir daudz vienādu pārkāpumu. Nu, nerunāšu tagad par piekritību, es domāju, ka mēs esam pietiekami daudz par to sprieduši. Labprāt piedalīšos arī tālākās diskusijās. Paldies! Esmu pārliecināta, ka Ja kāds vēlas iedziļināties diskusijās, tad jūs noteikti uh, priecāsieties par šādu telefonu zvanu vai apmeklējumu. Gribētu jūs informēt par dalību valstu iesaistīšanu līgumrakstu komitejas darbā. Šodien eh, Grieķijas vides ministrija Kjokas kungs ieradīsies pie mums pulkstens 15. lai skatītu vienu lūgumrakstu. Tas notiek patiešām bieži. Ja ir kāds lūgumraksts, kas attiecas uz konkrētu dalību valsti, tad ministrijas pārstāvis mēs aicinām ierasties. Tā ir parastā procedūra, un turpmākajā laikā mēs eh, to pat pastiprināsim. Tagad ar prieku došu vārdu juridiskā dienesta pārstāvim Antonio Kajolam, mans eh, senais draugs no juridisko lietu komitejas. Paldies, priekšādātāji! Pirmkārt, es gribētu jūs iepazīstināt ar eh, savas nodaļas kolēģiem, kas sekos līdzi šīs komitejas darbām. Anna Pospišilova Padovska un Daniels Varans. Viņi, cerams, vienmēr piedalīsies jūsu komitejas sēdēs un palīdzēs jums darbā. Tagad pāris vārdu par juridisko dienestu. Centīšos izteikties īsi. Zinu, ka jums ir daudz kas darāms. Juridiskais dienests ir viens no Eiropas parlamenta ģenerāldirektorātiem, un tam ir divi galvenie uzdevumi. Pirmkārt, mums ir jāpārstāv parlaments eh, Eiropas tiesā un nacionālajās tiesās. Otrkārt, mums ir jākonsultē institūcija attiecībā uz juridiskiem jautājumiem. Šī juridiskā palīdzība var būt gan oficiāla, gan neoficiāla. Vēlāk to paskaidrošu. Attiecībā uz pirmo lomu eh, pārstāvība tiesā juridiskais dienests iesniedz prasību tiesā, sastāda iesniegumu un arī aizstāv lietu uh, Eiropas tiesā un arī vispārējās tiesās uh, civilietu tribunālā Luksemburgā, kā arī dalību valstu tiesās, ja rodas tāda vajadzība. Par konsultantu lomu juridiskais dienests palīdz visiem um, politiskajā, visām politiskajām institūcijām, priekšsēdētājiem, birojiem, kvestoriem, bet arī administrācijai, proti ģenerālsekretariātam Eiropas parlamentā. Šajā konsultantu lomā juridiskais dienests saskaņā ar Eiropas tiesas judikatūru Tuklas eh, spriedumu mēģina uh, sniegt vispārēju un objektīvu juridisko atzinumu. Tas nozīmē, ka juridiskais dienests ir diezgan neatkarīgs cenšoties sniegt jums eh, vispareizāko juridisko viedokli. Mēs redzam, ka parastās likumdošanas procedūra kļūst ar vien svarīgāka, un, protams, ka juridiskais dienests palīdz arī komitejām darbā ar padomi un komisiju piedalās trialogos, ēna referents sanāksmēs un uh, tehniskās sanāksmēs. Mēs parasti sniedzam eh, rakstiskus juridiskos atzinumus, oficiālus juridiskos atzinumus saskaņā ar 2008. gada biroja lēmumu. Un to var atrast arī Eiropas parlamenta interneta vietnē. Mēs mēģinam sniegt arī daudz neoficiālu juridisku atzinumu un konsultāciju. Un tas notiek eh, visā Eiropas parlamenta darbā. Mums Šī darba daļa kļūst arvien svarīgāka un aizņem arvien vairāk laika. Tagad ar jūsu atļauju turpināšu savu uzstāšanos franču valodā, jo gribu sniegt jums pavisam īsu pārskatu par galvenajo, par galveno judikatūru attiecībā uz lūgumrakstiem. Lielākā daļa mūsu rīcībā esošo dokumentu ir franču valodā. Tātad līguma raksti attiecas uz eh, desmit, vismaz desmit lietām, kas nonāca Eiropas Savienības tiesas pārziņā. Uh, divi tipi šeit iezīmējas. Pirmkārt, lēmums par to, kā lūguma raksts bija nepieņemams, un otrkārt, lēmums par lūguma rakstu izskatīšanas beigšanu. Eiropas parlamenta juridiskais dienests visās šitā, šais lietās ir aizstāvējusi, aizstāvējis uh, Eiropas parlamenta lēmumu visās lietās šai komitei izņemot vienu gadījumu. Tātad 90% gadījumu viss tika atbalstīts no jūsu puses. Ir runa par eh, Ungārijas lietu, par īpašumu tiesība un vēl vienu lietu, kas attiec uz uh, valsts amatu ieņemšanu. Runājot par pirmo kategoriju, proti, ka lūgumraksts tika atzīt par nepieņemamiem, te gribu atz, pieminēt Tegebauer 2007. gada lietu pret Eiropas parlamentu. Šajā gadījumā lūgumraksts iesniedzējs vērsās pret šīs komitejas lēmumu viņa lūgumrakstu uzskatīt par nepieņemam, tāpēc, ka šis lūgums neatiecās ar Eiropas Savienības darbību. Un parlaments balstījās uz uh, savu atzinumu, ka šai lietai jābūt saistītai ar mm, Eiropas Savienības kompetenci. Tegebauer kunga uh, lūguma raksts tika uzskatīts par tādu, kurā trūkst motivācijas. Tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ka spriedumā ir jātainojas konkrētam pamatojam, kāpēc lūguma raksts tiek noraidīts. Un Tegebaura gadījumā tas tā nebija. Šāda tiesība prakse tikt apstiprināta arī Navaro lietā pret Eiropas parlamentu un arī citā 2010. gada lietā Džei pret parlamentu anonīms tā tiesniedzējs. Un šajos gadījumos apelācija tika noraidīta, tāpēc, ka Eiropas parlaments ir ievērojis pamatojumu prasību. Vēlos vērst jūsu uzmanību šo pieņemības jautājumu, jo savos dokumentos jūs atradīsiet Uh, vairāku, vairākus dokumentus attiecībā uz Tegebauer lietu, kas attiec tātad uz motivēšanu, jeb uz pamatošanu, kāpēc uh, kāds lūgumraksts tiek atzīts par nepieņema. Otra kategorija attiecas uz lūgumrakstas izskatīšanas beigšanu. Tas attiec uz Šonbergera lietu. Ir vairākas lietas šo, Šonbergera. Šo, gadījumā 2011. gadā. Šonbergera kunga lūgumraksts tika atzīts par pieņemam jūsu komiteju. Tas attiec uz ES ierēģu tiesībām. Un eh, tomēr šis lūgumraksts tika slēgts un nodots um, Luksemburgas eh, personāla, <clears throat> par personāla atbildīgajā tiesā saskaņā ar tiesu. Eh, Eiropas parlamenta lēmums eh, nodot šo lietu citai tiesai nav saistīta ar tā kompetenci. Attiecībā uz eh, lūgumraksta, lūgumraksta pēc būtību jūs varat slēgt tā izskatīšanu bez īpaša pamatojuma, Tas ir pilnīgi jūsu izvērtējuma ziņā. Šāda veida spriedums tika apstiprināts no tiesas puses vēlreiz Misamliča lietā, kurš ir Ungārijas uh, augstākās tiesas tiesnesis, viņš vērsās pret parlamentu, viņš vērsās pret jūsu komitejas lēmumu pasludināt viņa lūgumrakstu izskatīšanu par slēgtu. Oļiničika kunga lietā parlaments tika attaisnots. Šeit es gribu uzsvērt svarīgu spriedumu lūgumrakstu jautājumā. Šonbergera spriedums, pēc šī sprieduma 2013. gadā uh, viņš iesniedza Um, apelācija 17. jūlijā šogad uh, ģenerāla advokāts Jaskinens atzina, ka ka tiesa neseko ģenerāla advokāta lēmumam. Tātad Jaskinēn kungs Lūguma raksta tiesības uzskata par tādām, kā lūguma raksta tiesniedzējs var pieprasīt no parlamenta atzinumu, kaut arī iesniedzējs var neprasīt konkrētu aizstāvību. Jā, un tas varētu uh, radīt ietekmi uz viena uh, nevis uz viena lūgumraksta iesniedzēja situāciju, bet kam būtu politiska ietekme kopumā. Uh, pārskatot Tege Bauer tiesvedību, vairs nebūs iespējams pārsūdzēt lēmumus par lūgumrakstiem neatkarīgi no tā satura. Ja tiesas sekos ģenerāla advokāta, uh, ieteikumam, tad tā būs noteikta ietekme uz jūsu komitejas darbu. Jums būs daudz lielākas iespējas izvērtēt uh, pieņemamību vai nē, bet vēl ir jāpagaida tiesas uh, nolēmums, jo uh, Eiropas Savienības pamattiesību hārtā ir arī pāns, kas paredz tiesības iesniegt lūgumu rakstus. Līdz ar to es beidzu savu prezentāciju, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem un arī gribu teikt, ka esmu vienmēr, esam vienmēr gatavi jums palīdzēt jūsu darbā. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Jā, paldies, tā kā mums uh, vairs nav atlaucis, atlicis daudz laika, tad mums būtu jāpieņem šis piedāvājums, turpināt diskusijas ar juridisko diesnestu, un mēs esam gatavi ar jums pastiprināt sadarbību nākotnē. Un es domāju, ka tagad mums tūlīt ir jāpāriet pie lūguma raksta 0454 2009, ko iesniegusi Vendija Klārka. Un es tūlīt dodu uh, vārdu Dobroks kungam, kurš ir šeit zālē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šis lūguma raksts ir saistīts par um, sūdzību, kas 2008. gadā jau vairāk kā pirms sešiem gadiem ir iesniegts komisijas uh, konkurences ģenerāldirektorā budžetā. Un toreiz mēs atzinām, ka ir uh, maza varbūtība, ka šie fakti varētu būt uh, Eiropas uh, tiesību aktu pārkāpums. Un mēs tikāmies ar lūgumrakstu iesniedzēju, un šis lūgumraksts tika atsaukts toreiz 2008. gadā. Kopš tā laika konkurences ģenerāldirektorātam nav bijuši nekādu tiešu kontaktu ar uh, iesniedzēju, un šī uh, izmeklēšana toreiz tika pabeigta. Bet uh, toreiz mēs uh, iesniedzējai arī norādījām, kā tā ir parasta praksa, ka viņai ir citi uh, citas iespējas um, virzīt uz priekšo sūdzību, tātad vērsties nacionālajās konkurences iestādēs, jo tā bija tāda vietēja problēma, un tad arī mēs uh, aicinām viņu uh, stāties kontaktos ar nacionālām iestādēm vai vērsties savas valsts tiesā. Un uh, vietējā konkurences uh, iestāde arī nonāca pie tāda secinājuma kā mēs, ka šīs problēmas ir ļoti lokāla rakstura un ka šeit nav saskatām nekāda konkurences tiesību pārkāpumi. Un līdz ar to arī šī izmeklēšana tika pabeigta un arī neesmu saņēmis nekādu informāciju vai lūgumu raksta iesniedzēji ir vērsusies tiesā vai nē, tiešām šādu informāciju nekad neesmu saņēmis. Līdz ar to no mūsu viedokļa šī, šī lieta ir noslēgta jau pirms vairākās sešiem gadiem un nekādu informāciju no lūgumu raksta iesniedzējas kopš tā laika neesam saņēmuši. Un tagad jaunākās ziņas esam šorīt saņēmuši vēstuli no lūguma raksta iesniedzējas un apspriešoties ar sekretariātu. Tātad mēs secinām, ka lūguma raksta iesniedzēja lūdz, lai mēs vēršamies pie Skotijas iestādēm, lūdzot uzsākt izlīguma procesu. Un līdz ar Tātad mums jānosā, jānosūt vēstules Skotijas administrācijai, lūdzot uzsākt šo mediācijas procesu, un tad mēs noslēdzam lūgumu rakstu izskatīšanu. Lūdzu. Žēl runā bez mikrofona. Tātad eh, priekšsēdētāji saka, mēs uzdodam sekretariātām nosūtīt vēstuli lūguma raksta autorei. Un tagad nākamais lūguma rakstas ir konfidenciāls, līdz ar to šo uh, lūgumu rakstu nevaram publiski apspriest. Jā, lūdzu, sveicam uh, lūgumu raksta iesniedzēju, uh, kas pārstāv platformu.